Okay. Thank you very much, uh, everyone. Paldies uh, visiem par piedalīšanos. Uh, šī ir uh, sanāksme, kura atkal ir jāpieņem darba kārtība. Es domāju, ka tā ir pieņemta. Un Šeit ir divi paziņojumi. Pirmais ir uh, termiņi grozījumiem uh, ziņojumā par finansu auditiem un revidents, uh, tātad referents Stolojankungs iesaka atlikt šo termiņu līdz 10. jūnijam piecos vakarā. Mēs eh, ar vien gaidām vēl Asmusena kunga eh, ierašanos, bet tikmēr sāksim ar eh, komisāra uzstāšanos, lai nezaudētu laiku. Tātad komisāri kungs, priecājos jūs redzēt mūsu komitejas eh, sēdē. Un eh, šī ir pirmā eh, sanāksme ar trojkas piedalīšanos, un šodien mēs vēlamies runāt par Kipru. ir iespējams, ka būs arī tālākas sanāksmes ar uh, trojku vai nu par konkrētām valstīm vai par vispārīgiem jautājumiem, lai mēģinātu apskatīt eh, procesus un metodoloģiju, lai būtu eh, pilsoņiem skaidrība par lēmumu pieņemšanu. Eh, tie jautājumi, kas tika uzdoti vakar, Dīseblom kungam ir eh, atbildēti, eh, tātad no komisijas un no Eiropas centrālās bankas ir izsūtītas eh, atbildes vakar vakarā. Tur ir interesanta informācija. Šis dokuments pašlaik vēl nav pieejams vispārīgai publikācijai, bet deputātiem tas jau ir e, pieejams. Un ir daži jautājumi, piemēram, ārkārtas likviditātes palīdzība, e, uz kuriem atbildēja atbildīgā institūcija, bet e, vispār vairums atbilži ir no komisijas. Uh, Un es pateiktos, es gribētu uh, pateikties par atbildēm uz tiem jautājumiem, ko mēs uzdevām. Okay. We, we thought you'd get here by the time I'd finished the announcement, so uh, uh, that, that's fine. Um... Tātad es uh, apsveicu komisijā eh, arī mūsu viesus. Vispirms es došu vārdu Oli eh, Renam un tad es došu vārdu Asmusen kungam. Jautājumiem un atbildēm būs eh, katram runātājam laiks piecas minūtes. Un tā kā mums ir divi runātāji, tad lūdzu uh, uzdodiet eh, jautājumus, iekļaujoties eh, laikā. Jo, ja jūs uzdosiet eh, katram trīs jautājumus pa piecām minūtēm, tad tas būs gari. Tātad jautājumam un atbildē ir laiks piecas minūtes, un ja jūs norunāsiet četri ar pus minūtes, tad uh, atbildēji paliek tikai pusminūte uh, laika, un lūdzu esiet godīgi arī pret citiem jautātājiem. Tagad es došu vārdu komisāra. Paldies! Uh, paldies par iespēju uh, apspriest ekonomiskā atbalsta programmu Kīprai. Mēs nosūtījām rakstiskas atbildes uz jūsu jautājumiem pēc tam, kad programma tika pieņemta martā un um, pirmais maksājums uh, tiek gaidīts uh, maijā, šī programma uh, ļaus Kiprai izvairīties no postoša defolta, kas ļoti slikti ietekmētu Kipras iedzīvotājus. Svarīgākie jautājumi ir, kāpēc Kipra ir eh, nonākusi tādā eh, grūtā finansu situācijā, ka tai bija jāprasa atbalsta programma. Eh, kāpēc no pieprasījuma līdz vienošanās brīdim pagāja deviņi mēneši un kādi ir svarīgākie elementi Kipras atbalsta programmā? Kipras problēmas radās daudz gadu laikā. Eh, problēmu pamatā bija eh, pārmērīgi liels banku sektors, kas eh, centās pievērst ārzemju depozītus ar ļoti izdevīgiem noteikumiem. Arī riska vadība bija slikta, trūka pienācīgas uzraudzības un lielākās Kīpras bankas uzņēmās pārāk lielu risku. Komisija brīdināja Kīpru par problēmām eh, jau eh, saulaicīgi un brīdinājumi un padomi risināt eh, problēmas bija iekļauti pirmajā mm, Eiropas semestra ieteikumos pagājuši 2011. gada jūnijā. 2011. gada novembrī mēs informējām Kīpras varas iestādes, ka nebūs iespējams izvairīties no finansu palīdzības programmas, ja netiks uzreiz risinātas eh, ekonomikas problēmas. Eh, Kipra lūdza palīdzību tikai 2012. gada jūnijā pagājušajā gadā. Par nelaimi pagāja vairāk nekā pusgads, kamēr Kipra pieņēma e, faktu, ka situācija ir grūta un e, biznesa modelis nav ilgtspējīgs. Tikpat e, jānožēlo, ka Kiprai vajadzēja vēl deviņus mēnešus, lai vienotos ar Eirogrupu. Es atgādināšu komisijas eh, lomu ESM eh, e programmās. Eh, šīs lomas pamatā ir starpvaldību līgums, un komisijai ir jāpārstāv Eirozona, ieskaitot arī sarunas par memorandu kā trojkas dalībniecei. Komisijas uzdevums sastāvēja no trijām daļām. Pirmkārt, palīdzēt uh, Eh, Kiprai eh, sākt ilgtspējīgu attīstību, saglabāt Kipras un Eiropas finansu stabilitāti un eh, aizsargāt eiro un vienotā tirgus integritāti. Komisija daudz strādāja pie tā, lai Kipras banku sistēma un reālā ekonomika pakāpeniski mm, pārietu uh, uz jauno modeli eh, arī nodrošinot parādu ilgtspēju un adekvātu finansējumu. Eh, tomēr neizlēmība, kavējumi un finansu grūtības eh, stipri ierobežoja esošās iespējas. Eirozonas dalību valstis bija gatavs atbalstīt ar 10 miljardiem eiro, tātad tika gaidīts, ka Kipra uh, piesaistīs uh, savus resursus, uh, lai uh, sēktu trūkstošo finansējumu, un tas tiktu darīts ar fiskāliem pasākumiem, un arī sloks būtu jādala ar kreditoriem. Finansu situācija līdz mārtam bija kļūsi tik slikta, ka pakāpenisks risinājums uh, vairs eh, nebija iespējams un eh, banku eh, situācija kļuva arvien sliktāka. Drīz vien bija skaidrs, ka otrā lielākā banka laiki ir jāglābi nekavējoties. Bija risks, ka sabruktu visa banku sistēma ar zaudētiem noguldījumiem un eh, rezultātā būtu iespējams postošs defaults, kas būtu katastrofa Kiprai un Kīpras iedzīvotājiem. Šeit eh, tika norobežotas eh, Grieķu operācijas pēc trojkas partneru ieteikuma. Šī darbība bija svarīga, lai nodrošinātu finansu stabilitāti Eiropā. Tagad uzmanība tiek pievērsta finansu palīdzības programmai, kas eh, palīdzēs eh, Kiprai novērst eh, ekonomiskā līdzsvaru trūkumu. Mērķis ir pārstruktūrēt banku sektoru, Eh, nodrošināt valsts eh, finansus, finansu veselību un noteikumus eh, attīstībai un darba vietu veidošanai. Programmas rezultātā banku sektors kļūs mazāks, bet izturīgāks un pārskatāmāks, un arī ir paredzētas reformas pret naudas atmazgāšanu, uh, tā ir eh, svarīga, lai būtu iespējams ESM eh, finansējums. Komisija atbalsta Kipras iedzīvotājs, lai palīdzētu atjaunot ekonomiku. Mēs eh, sniegsim tehnisko palīdzību atbalsta grupā, un es ceru, ka mēs varam cerēt uz jūsu atbalstu pēc iespējas ātrāk. Eh, priekšsēdētājas kundze, deputāti kungi, es eh, gribētu nobeigumā minēt vismaz eh, trīs mācības no šīs situācijas. Pirmkārt, ir jābūt pilnīgai skaidrībai par garantētiem noguldījumiem, un šajā ziņā Eirogrupa un Kipra ļoti ātri uh, Eh, rīkojās eh, panākot, ka eh, šie garantētie noguldījumi tiešām tiek garantēti Eiropā. Otrakārt, ir vajadzīga banku savienība ar vienotu uzraudzības mehānismu un arī sanācijas mehānismu, lai novērstu tādas situācijas kā Kiprā, kad rodas ilgstoši pastāvēt nespējīgs banku sektors, kas eh, rada risku ne tikai Kiprai, bet arī visai Eirozonai. Treškārt, kad kļūst eh, skaidrs, ka valstī ir vajadzīga finansu palīdzība, ir nepieciešams rīkoties pēc iespējas ātrāk. Kavēšanās izmaksā ļoti dārgi gan ekonomikai, gan sabiedrībai. Ceturtkārt, mums ir jāatzīst, ka mūsu lēmumu pieņemšanā par finansu palīdzību Eirozonā ir struktūru problēmas. Tas nozīmē, ka mums ir jāpabeidz ekonomiskā un monetārā savienība, ir vajadzīgas starpvaldību vienošanās, ir jāiesaista arī parlaments, um, nodrošinot atbildību un jānostiprina Eirozonas ārējā pārstāvniecība, lai mēs būtu vienoti un varētu vienoti runāt uh, Startautiskajā valūtas fondā un G20 uh, kur uh, tiek vadīta pasaules ekonomika. Priekšstādātājs kundze, uh, Eh, nobeigumā piezīme, eh, kas ir daļēji personiska. Eh, es piecus gadus ļoti aktīvi strādāju kā paplašanāšanās komisārs, lai veicinātu Kipras apvienošanos. Ar nožēlu man ir jāatzīst, ka nav nekādu izšķirošu panākumu, un šodien būtu jāatceras, ka salas apvienošana veicinātu Kīpras ekonomisko un sociālo attīstību. Un tagad tiešām ir laiks atsākt procesu, kas eh, varētu novest pie Kīpras eh, apvienošanas. Paldies! Paldies! Tie, kas eh, bija šeit, noteikti atcerēsies, eh, kā jūs strādājāt eh, parlamentā, bet tagad es došu vārdu ECB pārstāvim Asmusen kungam. Jā, paldies priekšsādātāji, godājumie deputāti. Liels paldies par to, ka jūs esat uzaicinājuši mani uz šo viedokļu apmaiņu par finanšu palīdzību Kiprai. Es domāju, ka vienreiz mēs to jau darījām Grieķijas gadījumā, un tagad eh, pašlaik eh, tam ir eh, noteikts juridiskais pamats, pēc tam, kad jūs apstiprinājāt divu dokumentu pakotni. Šo lēmumu būtībā un process, kā tie tika pieņemti, bija karstas diskusijas arī šajā parlamentā, un tāpēc es eh, esmu gandarīts, ka man tiek dota iespēja sniegt ECB eh, e viedokli un eh, piedalīties publiskā uzklausīšanā par šo jautājumu. Es izmantošu šo iespēju, lai pateiktos trojkas partneriem par izcilo sadarbību, un it īpaši es gribēju pateikties Olī Rēnam un viņa komandai personīgi par to darbu, kuru jūs esat uh, paveikuši kopā ar mums grūtā situācijā. Pirms mēs apspriežam galvenos uh, pielāgošanas uh, programmas elementus, ir svarīgi saprast, kā Kipra nokļuva tik grūtā situācijā. Kāpēc uh, tika ļauts uh, attīstīties uh, šāda apjoma nelīdzsvarotībai un kas uh, padarīšos Kipras izaicinājumus tik uh, ārkārtējus. Es uzskatu, ka tie ir būtiski jautājumi, un es ceru, ka mēs par tiem varam pārunāt šodien. Pēc uh, komisāra Rēna ievadvārdiem es uh, pievērsīšu galvenu uzmanību banku sektoram. 2000, 2000. gada sākumā Kipras ekonomi, at, ekonomika attīstīja nelīdzsvarotu biznesa modeli, kurā milzīga vieta tika ierādīta finanšu sektoram. Valsts vēlējās kļūt par uh, vadošu banku pakalpojumu sniedzēju, un Kipras bankas piesaistīja lielas uh, starptautisku uh, ārzemju noguldījumu plūsmas. Tās, uh, to bilanč, bilances dramatiski pieauga pēdējo gadu laikā, gan iekšzemē, gan ārpus valsts. Kopumā banku sektors uh, pār, bija aptuveni 700% no IKP, un nodarbinātības ziņā katrs trešais darbs bija saistīts ar finanšu un profesionālo pakalpojumu sektoru. Aktīva attiecīgu politikas instrumentu izmantošana būtu varējusi, un tai bija uh, jāpalīdz uh, ierobežot šo nelīdzsvaroto attīstību, tomēr nenotika pienācīga uzraudzība un uh, tādējādi nevarēja novērst uh, milzīgas uh, finanšu sektora nelīdzsvarotību. Aktīvi bankās uh, nevarēja, neauga vienlīdz ar depozītiem, un uh, bankas kļuva viegli ievainojamas. Tās uh, mēģināja piesaistīt eh, depozītus, piedāvājot ļoti liels noguldījuma likmes, eh, pat par 2% punktiem augstāk nekā pārējā Eirozonā. Arī pieauga mm, mājasemniecību kredītu skaits, un tas eh, veicināja nekustamo īpašumu būmu. Kad burbulis pārplīsa, pieauga neatmaksājamo kredītu skaits. Turklāt Kipras bankas piedzīvoja būtiskus zaudējumus, un tas ietekmēja to bilanču eh, stāvokli. Ekonomiskais modelis, eh, kas eh, bija nelīdzsvarots, neaprobežojās ar banku sektoru vien. Vienlaikus, kā tikko norādīja komisārs Rēns, pastāvēja arī būtisks budžeta deficīts, ievērojama kompetences, konkurētspēja zaudēšana nodokļu deficīts un valsts parāds. Un tas viss uh, nozīmē, ka Kipra zaudēja ietekmi, lai risinātu problēmas banku sektorā. Un tas uh, viss jāskata arī kontekstā ar to, ka šīs valsts ekonomika nav pārāk liela. Divas lielākās bankas, kuras bija aptuveni puse no Kipras uh, banku sektora, uh, tam bija kapitāls eh, aptuveni 8 eiro, miljārdu eiro apmērā, kas ir 44% no IKP. To parādīja padziļinātā izpēta 2013. gada februārī. Ja valsts eh, būtu ierobežojusi masīvās, atbalstījusi masīvās rekapitalizācijas eh, vajadzības, tad parāds būtu pieaudzis līdz 145% no IKP un tas būtu nopietni apdraudējis ilgspēju. Vienlaicīgi uh, tradicionālā slodzes dalīšana ar privāto sektoru bija ierobežota, ņemot uh, vērā to, ka bankās uh, nebija daudz uh, nepreferenciālā parāda. Tas visu Kipras situāciju padarīja sarežģītāku. Un tas ir jāņem vērā, vērtējot arī palīdzības programmu, kurai es tūlīt pievērsīšos. Sarunas par saprašanās memorandu pavadīja trīs galvenie mērķi. Pirmkārt, eh, samazināt riskus eh, finanšu nozarē, otrkārt, saglabāt eh, parāda ilgspēju un treškārt, atjaunot nosacījums ilgspējīgai un sabalansētai izaugsmē. Šos uh, trīs mērķus savienot bija grūti. Un tas vēl ir maigi teikts. Programmai bija jāpanāk uh, pareizais līdzsvars starp īstermiņa finanšu stabilitāti un ilgtermiņa pārāda ilg, ilgtspēju. Un tas viss bija jāskata politiskā kontekstā, kur bija nepieciešami vienbalsīgi lēmumi Eirogrupā un Eiropas stabilitātes mehānisma lēmumu pieņemšanas struktūrās. Uh, Ņemot vērā šos ārkārtas ekonomikas un politiskos apstākļus, sarunas par programmu ievilkās un situācija banku nozarē kļuva kritiska. Tas uh, piespieda ECB darboties, nodrošinot ārkārtas likviditātes palīdzību, kuru mēs uh, apzīmējam ar LEA. Nacionālajai centrālajai bankai bija vērsta uz uh, banku maksātspējas nodrošināšanu. Tomēr bez rekapitalizācijas perspektīvas divas lielākās un vājākās Kipras bankas nevarēja ilgāk tikt uzskatīts par maksātspējīgām. Sniedzot tālāku LA šīm bankām nebūtu atbilstoši Eirosistēmas noteikumiem un galu galā arī ar Lisabonas līguma noteikumiem. Tāpēc ECB 21. martā lēma LA ELA turpināt tikai tad, ja tiek apstiprināta programma, kas nodrošinātu attiecīgo banku maksātspēju. Pēc Eiro grupas vienošanās 25. martā ECB neiebilda sniegt ELA Kipras centrālajai bankai, un abos gadījumos ECB darbojās uh, stingri saskaņā ar saviem statūtiem, īstenojot uh, spēkā esošos noteikumus, neko vairāk, neko mazāk. Programma, par kuru beidzot tika panākta vienošanās, atspoguļo trīs mērķus, kurus es pieminēju iepriekš. It īpaši tika lemts uh, sekt kapitāla vajadzības abās uh, lielākajās bankās, uh, galvenokārt uh, ar pašu ieguldījumu, ar neapdrošinātajiem depozītiem un um, un uh, parāda mm, turētājiem. Tas bija nepieciešams, lai nodrošinātu mm, valsts parāda ilgtspēju. Tas eh, sniedz arī ieguldījumu, lai nodrošinātu apstākļus ilgspējīgai un līdzsvarotai izaugsmai. Papildus tam ES un SVF programma paredz ātru un ievērojamu iekšzemes banku nozares samazinājumu no aptuveni 550% no IKP līdz aptuveni 350% no IKP programmas sākumā. Tas ir neatņemamas, tā ir neatņemama sastāvdaļa, lai samazinātu turpmākās eh, saist, banku saistības eh, pret uh, valsti. ES un ESV programma arī paredz uh, pilnu aizsardzību un noguldījumiem, kas nepārsniec 100 tūkstoši eiro, lai, uh, un šie depozīti necietīs no banku atvesļošanas stratēģijas. Kaut arī par spīti bezprecedenta soļiem banku nozare joprojām nav stabilizējusies. Slodzes dalīšana mm, negatīvi ietekmēja noguldītāju uzticību un prasīja ieviest kapitāla kontroli un noguldījumu izņemšanas ierobežojums. Īstermiņa riski ir augsti, jo tiek sagaidīts, ka Dziļā recesija atstās iespaidu uz banku bilancēm. Paļaušana, lielāko banku paļaušanās uz LA turpina būt augsta, tāpēc ir nepieciešams stingri soļi, lai pabeigtu finanšu sektora reformu, kas atjaunot uzticību banku sistēmas dzīvotspējai. Un tagad beigās uh, vēlos pievērsties mācību stundām, kuras uh, mēs esam guvuši no pieredzes Kiprām. Es domāju, ka Kipras gadījums uh, ir bijis skaidrs atgādinājums par to, cik svarīgi ir izveidot uh, banku savienību pēc iespējas ātrāk. Tikai tad mēs varam, varēsim pārtraukt negatīvo miedarbību starp valsti un to banku sistēmām. Vispirms uh, tika pierādīts, ka ātra uh, vienotā uzraudzības mehānisma spēkā stāšanās un īstenošana ir kritiski svarīga. Uzraudzības centralizācija, kā arī makro piesardzības uh, pi, instrumenta efektīva izmantošana varētu palīdzēt novērst uh, pastāvīgu finanšu nelīdzsvarotību veidošanos pašā sākumā, un tas nodrošinātu izturīgāku un uh, dzīvotspējīgāku finanšu sektoru, kā arī sniegtu ieguldījumu ilgspējīgā izaugsmē. Otrakārt ir pierādīts, ka ir steidzami nepieciešams Eiropas uh, mēroga ietvers uh, finanšu institūciju uh, likvidācijai. Tajā būtu jāietilpst uh, instrumentu komplektam, kuri kop, ir pazīstami kā uh, glābšana ar piesaistītiem līdzekļiem, līdzekļu uzkrāšana glābšanai un noguldītāju preferences. Visbeidzot, ir nepieciešams uh, nodrošināt, uh, ka noguldījumu aizsardzības schēma tiek uh, ierobežota, apdrošinot uh, atbalstiesīgos noguldītājus. Tas nodrošinātu uh, sam, risku samazinājumu, fin, finanšu stabilitāti, juridisko skaidrību un prognozējumību. Treškārt ir atklājies, ka ir nepieciešams izveidot uh, vienoto sanācijas mehānismu, kas ir būtisks pīlārs banku savienībai un mūsuprāt nepieciešams uh, vienotiem uzraudzības mehānismam. Tas prasa spēcīgu centrālu autoritāti vai iestādi, kura varētu nodrošināt saulaicīgu un objektīvu lēmumu pieņemšanu, samazinot uh, sanācijas izmaksas. Vienotais sanācijas mehā, vienotam san, sanācijas mehānismam uh, vajadzētu būt um, papildinātam ar uh, sanācijas fondu, kur, kuram varētu piekļūt uh, Eh, sabiedriskās iestādes. Liels paldies par uzmanību, un tagad es esmu rīcībā jūsu jautājumiem. Eh, liels paldies! Eh, tagad sāksim pirmo jautājumu kārtu. Žanpaula Gozes no Eiropas Tautas partijas lūdzu. Euh, paldies! No sākumā uzdošu jautājumu Reina kungam. Es eh, vēlos viņam teikt, ka es tiešām novērtēju to, kā viņš eh, nu pat kā aprakstīja situāciju. Un es, eh, man nav nekādu problēmu pieņemt mācības, kuras viņš ir guvis no krīzes, un viņa rekomendācijas ir ļoti tuvas Eiropas centrālās bankas rekomendācijām. Jautājums ir šāds Vai uh, komisāram, um, komisijai būs pietiekami daudz resursu, lai uh, liktu valdībā spērt nepieciešamos soļus, jo mēs zinām, ka uh, tā ir problēma mūsdienu uh, Eiropā, jo uh, valdībām ir ļoti atšķirīgas pozīcijas. Un uh, te ir <clears throat> tiešām redzams robežas šai starpvaldību pieejai. Un ir arī man kāds uh, komentārs, kas uh, nav tieši saistīts ar Kīpru komisāru, kungs. Jūs teicāt, ka mēs īsti neesam, nebijām paredzējuši to, kas e, notiks. E, mēs e, nebijām sapratuši, kādas būs iespējamās sekas. Un Kipra bija um, slēpusi pateico situāciju no mums, un tas noveda pie kavēšanās. Un ņemot vērā pašreizējos noteikumus, es jūs varētu brīdināt par to, ka uh, daži no komisijas lēmumiem tiek interpretēti dažās valstīs jo sevišķi attiecībā uz laiku, kas eh, tiek eh, piešķirts, eh, lai atgrieztos uz pareizā ceļa, komisārs noteica termiņu, lai garantētu, ka mums ir pietiekami daudz laika, lai panāktu nosprāstos mērķus. Tomēr, skatoties uz to, ko ir teicis Barozo kungs, kā arī at, skatoties uz īpašo situāciju Francijā, tā visa rezultātā šodien termiņu pagarināšana tiek eh, saprasta kā fundamentāls izmaiņas Eiropas eh, politikā attiecībā uz finanšu stabilitāti. Es eh, jums nelūdzu paust atzinumu par šo aspektu. Tomēr es vēlētos, lai <clears throat> jūs, domāju, eh, <clears throat> vērstos pie <clears throat> valstu ierēģiem Eiropas Savienības dalībvalstīs un saprastu, kas eh, īsti notiek, un lai jums būtu pareizā <clears throat> informācija par to, kā eh, komisijas lēmumi tiek tālāk virzīti dalībvalstīs. Jo šobrīd pastāv risks, ka mēs aizvien vairāk atpalikt, un tas varētu būt ārkārtīgi kaitīgi valstīm, un tas var apdraudēt Eiropas, Eirozonas vispārējo līdzsvaru. Es eh, domāju, eh, ka eh, komisija mm, jebkurā gadījumā piemēros mācības, par kurām jūs runājāt. Tas īsti nebija jautājums, bet vai jūs vēlaties tomēr īsi atbildēt uz komentāru? Rēna kungs, es tomēr pamanīju divus vai trīs jautājumus šajā komentārā. Paldies par komentāriem. Man atbilde uz jūsu jautājumu par to, vai komisijai ir nepieciešamie resursi un vēlme ietekmēt dalībvalstu lēmumus Attiecībā uz eh, vēlmi, gribu, jā, attiecībā uz resursiem man jums ir eh, jāsniedz detalizētāka atbilde. Es eh, jums sniedz informāciju saistībā ar Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu izveidi, kas bija ļoti svarīgs lēmums 2010. gada mājām. Komisija ierosināja izveidot Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu, balsoties uz Eiropas Savienības budžetu un ar garantijām, lai tas būtu uh, spējīgs darboties arī kopienas uh, ietverā. Tad šī slavenā uh, nakts, 9.10. mājas, uh, no rīta situācija bija tāda, ka bija E, šis stabilitātes mehānisms, e, kas ir kopienas instruments, un EFS, kas ir tātad e, starpvaldību instruments. Diemžēl šis instruments nebija tik spēcīgs attiecībā uz resursiem vai lēmumu struktūru, kā tam vajadzēja būt. Un līdz ar to Eirozonai nācās pārvē, pārbūvēt savu uh, Uh, stabilitātes uh, mehānismu. Līdz ar to mēs uh, strādājam šī, šajā ietverā finanšu palīdzības programmu ietveros, un komisija to vārdā arī ved sarunas ar dalībvalstīm. Paldies! Tagad S&D grupas vārdā. Nākamā runātāja. Ferēras kundze. Paldies par to vārdu. Mēs varam mācīties no Kipras pieredzes. Es saprotu, ka problēma bija <clears throat> ielgusi 18 mēnešu laikā, bija vairāk jauni ierosinājumi un lēmumu attiecībā uz Banku Savienību šī, šajā laikā. Tomēr mans jautājums būtu šāds. Kā var būt, ka šīs process tomēr tik ļoti ievilkās? Un uh, tad uh, bija uh, dažādas uh, pretrunas uh, un uh, tika pieņemts uh, lēmums, kas uh, uh apstrīd visu to, ko, par ko mēs iepriekš bijām vienojušies. Um, valsts un banku nodalīšana, uh, noguldījuma aizsardzība, drīzāk neaizsardzība. Kā arī nespēja no, no, nodrošināt uh, drošību banku bank, bankrota gadījumā, uh, bija rekomendācijas uh, dalībvalstīm no ECB puses. Vai arī tas uh, tika darīts ar paraugu uh, palīdzību Kiprā? Jo bankas uh, bija uh, problēmas sakne. Mēs uh, zinām, uh, ka ir bijuši stresa testi, mēs zinām, ka bija arī likviditātes atbalsts, kas tika sniegts eh, no Eiropas centrālās bankas eh, Kipras bankām. Un tajā pašā laikā arī sistēmisko risku padome tika izveidota. Vai šai padomai nevajadzēja atklāt šos eh, riskus pirms situācija tik ļoti pasliktinājās? Un komisāra kungs, jums ir uzdevums aizsargāt eiro. Vai tiešām jūs nevarējāt eh, paredzēt, eh, ka eh, būs tik kaitīgas sekas šim pirmajam lēmumam? Kā viss darbojas trojkas ietvaros? Tas ir mans otrais jautājums. Es pilnībā varu pievienoties jūsu priekšlikumam tādā ziņā, ka trojkas ir jāaizstāj. Liekas, ka neviens trojkās nav atbildīgais. Un šobrīd ir pielāgošanas uh, programma, uh, kura paredz uh, ienākumu uh, zaudējumu īsā laikā, tātad uh, 15% valstī. Kad mēs uh, beigsim uh, šo trojku procesu, mums jau ir divi paka, uh, piekrīt, ka ir pēdējais laiks virzīties uz priekšu, mums tas ir jādara. Ir um, jāvirzās projām no šīs uh, starpvaldības sistēmas uz īstenu Eiropas sistēmu. Kad būs pēdējā trojka? Tagad uh, atbildēs Eiropas centrālās bankas pārstāvis. Paldies, Ferēras kundze, par uzdoto jautājumu. Jūs jautājāt, kāpēc eh, bija nepieciešams tik ilgs laiks un ko ECB galu galā darīja tajā laikā? Jāsaka, ka dēļ eh, ārkārtējiem eh, ekonomiskajiem apstākļiem Kiprā, kā arī paša Eirogrupas iekšienē, programmu eh, sarunas tiešām vilkās il, pārāk ilgi. Un eh, tajā laikā banku sektora situācija kļuva eh, kritiska. Kīpras iestādes jau bija pieteikušās finanšu palīdzībai pagājušā gada jūnijā. Un kā jūs to zināt, tad šo programmu varēja pabeigt šī gada mārtā. šajā laikā nebija iespējams eh, panākt eh, eh, darbinieku līmeņa vienošanos starp institūcijām un Kipru, kas novestu pie lēmuma Eirogrupā. Nebija iespējams panākt šādu sapšanās memorandu. ar kura palīdzību būtu iespējams panākt mērķus, un tiešām uh, ierobežot uh, finanšu sektora riskus un uh, atjaunot ilgspējīgu izaugsmi. Tas vienkārši nebija iespējams, uh, tas uh, bija pārāk uh, ilgi. Uh, tomēr trojkas ikšanā pretrunu nebija. Uh, ne, ne jau tas noved pie šī garā a, uh, procesa, vienkārši bija a, pārāk sarežģīti iegūt tādu pakotni, a, kas apstiprinātu visus eh, eh, izvirstos mērķus. Un, bija ļoti uh, ilgs laiks nepieciešams, lai izveidotu sapšanās memorandu Eiro grupā. Es piekrītu, ka laiks bija pārāk uh, ilgs un tas tik tiešām sa, pas, pasliktināja situāciju banku sektorā. Un tajā pašā laikā vēlos uh, paskaidrot, ka Eiropas centrālā banka nesniedz rekomendācijas bankām, tāpēc, ka mēs neesam uh, banku pāraudzības iestāde. Pagaidām. Tā ir viena no uh, lietām, ko mēs uh, uh, sapratām, izveidojot vienu to pāraudzības mehānismu, tāpēc, ka šādā situācijā vismaz uh, valsts divas lielākās bankas Eh, būtu pakļautas vienotāja Eiropas eh, pāraudzībai. Un tas eh, tik tiešām parāda šo te steidzamo vajadzību, lai tiktu izveidota Eiropas banku pāraudzības iestāde. Mēs <clears throat> vēl neesam šāda iestāde. Tā bija Kipras banka. Es arī pilnībā saprotu jūsu jautājumu par to, kad beigsies trojka. Rēna kungs par to runāja un pareizi teica. Tas eh, sāksies eh, tad, kad ESM tiks eh, pārveidots par Eiropas Savienības institūciju. Tad stabilitātes mehānisms būs institūcija. Tas bija starpvaldību instruments, kas tika izveidots, lai būtu kāds krīzes pārvaldības instruments, un tas bija jādara ātri, ņemot vērā to, kāda ir pastāvošā līguma, un es arī nekritizēju stabilitātes mehānismu. Tas ir ļoti noderīgs instruments. Un mums ir tiešām eh, pietrūka šāda institūcija iepriekš. Eh, tomēr eh, ir skaidrs, ka citi krīzes, pār, krīzes pārvaldības elementi ir jāmaina. Es tiešām neiesaku mainīt trojkas sistēmu tagad, kad esam pašā krīzes viducī, tāpēc, ka par spīti tām, ko jūs dažkārt varat izlasīt, manuprāt, uh, un es arī esmu iesaistījies eh, visā šajā trojkas darbā. Trojka darbojas diezgan veiksmīgi. Dažkārt var redzēt, ka ir atšķirības institūciju vidū, Uh, tomēr dažkārt tas nāk tieši no paša institūcija iekšienes. Tas ir uh, normāli, ka daži koncentrēs vairāk uz finanšu stabilitāti, savukārt citi uh, drīzāk uz to, uh, kā var panākt izaugsmi. Uh, Un to var arī uh, pat redzēt uh, eh, Sarauskā valūtas fonda iekšienē. Līdz ar to es uh, šobrīd nevēlos mainīt trojkas sistēmu, tāpēc, ka nav nekādas citas alternatīvas tagad krīzes pašā vidū. Tomēr piekrītu jums, ka nākotnē mums vajadzētu atgriezties pie sistēmas, kas balstās tieši Eiropas Savienībā un kas ir atbildīga Eiropas parlamentam un kuras centrā ir Eiropas komisija. Eh, Renekungs, vai vēlaties ko piebilst attiecībā uz eh, eh, šo jautājumu? Es tikai vēlētos atbildēt Ferēras kundzei par to, kāpēc process bija tik ilgs. Jurgam ir taisnība, ka tas bija saistīts ar situāciju Kiprā un Eirozonā. Kiprā Un tad es runāju balstoties uz savu uh, pieredzi, kāda man krīzes pārvaldīšanā pēdējā gada laikā. Uh, tur bija parastais uh, tādas valsts uh, modelis, uh, kuras priekšā stāv uh, neiespējama uh, ekonomiskā situācija, un tas noved pie glābšanas programmas. No sākuma, uh, protams, bija uh, šīs situācijas noliekšana. Nākamais, nākamā fāze uh, bija finansējums Kīprā 2011. Eh, gada beigās eh, ieguva eh, kredītu, tomēr netika izmantots laiks, laiks lai pieņemtu nopietnus lēmumus finanšu sektorā, lai risinātu ekonomisko nelīdzsvaru problēmu. Un pēdējā fāze, kas noved pie sarunām, kurās bija pieejams mazāk iespēju. Es tik tiešām domāju, ka divpaka mums sniegs vairāk preventīvu instrumentu attiecībā uz uh, tuvāko nākotni un uh, vidējā termiņa nākotni. Tad attiecībā uz Eirozonu es pilnībā piekrītu, ka ir uh, nepieciešams uh, reformas. Tas bija tik tiešām sarežģīts process pašas Eirozonas dalību valstu iekšienē, kā arī nacionālajos parlamentos, kuri noteica ļoti stingrus nosacījumus kopējai pakotnēji. Un visbeidzot, es domāju, ka ir svarīgi, ka tad, kad uh, mēs uh, veidojam ekonomikas un monetāro uh, savienību, ir svarīgi pārskatīt, kādi ir lēmumi noteikumi programmās finanšu palīdzībai ja starptautiskais valūtas fonds ir pieņemt lēmumus uh, ar 85% uh, vairākumu un nevis ar uh, pilnīgu vienbalsību, kāpēc tad Eirozona arī tā nevar rīkoties. Tas padarītu mūsu lēmumu pieņemšanu daudz efektīvāku, un ja tas balstītos uz kvalificētu vairākumu, un ja um, komisijai būtu parastā loma, izmantojot kopienas metodu. Paldies! Tie bija svarīgi e, jautājumi, labas atbildes, tomēr tagad e, mēs esam e, izmantojuši darēt vairāk laika, tāpēc es vēlāk tiešām ierobežošu runāšanas laiksu, laiku. Nākamais jautājums Aldes grupas vārdā no uh, Teodora Sarklakis uh, kunga. Paldies! Vēlētos pateikties abiem runātājiem uh, par viņu godīgumu savās atbildēs. Tas uh, liecina par to, kā dialogs var risināties. Mans jautājums uh, ir attiecībā uz ECB, un tas būs tiešām sarežģīts. Uh, ar ēlā, kuru ir sniecis ECB, e tātad maksāspējīgām institūcijām 2011. gada beigās ELA eh, laiki bankai bija 3,5 miljārdi eiro. Balsoties uz jūsu uh, atbildes man rasko jautājumu un uh, dēļ uh, pilno uh, zaudējumu atzīšanas, laiki eh, bankas eh, eh, maksāspējas likme nokritās zem Kipras bankas noteiktā minimuma, un pēc tam ELA tika paaugstināts no 3,5 līdz 9,6 miljārdiem. Tātad no 3,5 līdz 9,6 miljārdiem. Un lielākā daļa no tā maijā, jūnijā un jūlijā 2020. gadā. Un uh, tas radīja 15% e, no Kipras e, IKP, līdz ar to jautājums, kad tika uh, pieņemts lēmums ierobežot uh, ELA laika bankai uh, līdz šiem 9,6 miljardiem un balstoties uz kādiem kritērijiem, uh, laiki banka tika uh, toreiz uzskatīta par maksāt spējīgu. Tad otrs jautājums, kāda uh, bija adekvātā ķīla, ņemot vērā to, ka uh, Kipras uh, parāds uh, pat ar. Mm, programmas finansējumu neatļāva eh, šāda, eh, šādu finansējumu eh, Kipras valstī. Un kā var ļaut 15% valsts IKP izmantot kā privāto naudu, ko izmanto ma ma maksāt nespējīga banka veselu gadu? Vai jūs saprotat, ka sniedzot 15% no IKP ēlā? Uh, nemaksāt spējīgai bankai, jūs, jūs paaugstināt uh, uh, valsts parādu bez parlamenta un tautas apstiprināšanas. Un gal galā šie 9,5 miljārdi nokļuva kādu privāt, privātā sektora cilvēku kabatās. Paldies! Really... Es domāju, ka šis jautājums ir adresēts ECB. Yes, I can try to answer this. Thank you very much for. Var mēģināt atbildēt šā jautājumu. Paldies par to. Kā jūs pareizi teicāt, tad ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšana, tās mērķis bija atbalstīt maksātspējīgas bankas, kurām ir izlaicīgas likviditātes problēmas. Un mums bija trīs fāzes sniedzot ārkārtas likviditātes palīdzību laikī bankai. Eh, pirmā fāze 2010. gadā un 11. gadā. Eh, banka pakāpeniski zaudēja eh, finans, pieeja finanšu avotiem saistībā ar Eirozonas suverenitātes krīzi, kā eh, arī um, problēmām ar grieķu obligācijām. Un 2011. gada septembrī laiki eh, bankai eh, bija nopietnas likviditātes problēmas nerobežoja un tā sāka saņemt ārkārtas likviditātes palīdzību no Kipras bankas. Un otrs solis bija 2011. gada beigās. Kā rezultātā Eh, tika eh, eh, pilnībā atzīti zaudējumi. Un ievērojami pieauga izsniegto kredītu daudzums, un laiki bankas likme bija zem minimālajiem kapitāla prasībām, kādas ir noteiktas Kipras bankā. 29. jūnijā 12. gadā Kipras uh, republika eh, izdeva obligācijas, lai uh, paaugstinātu 1,8 miljārdus kapitāla laika bankai, lai tā varētu uh, atbilst uh, stat statūtu kapitāla prasībām. Un uh, 2. jūlijā savukārt, ņemot uh, vērā uh, Eh, nepamatoto eh, valdības eh, obligāciju dabu pārvaldības padoma Eiropas centrālajā bankā nolēma pārtraukt laiki bankas dalību un kopš šīs dienas laiki bankas finansējums tika sniegts no e LLA un tālāk eh, tika paaugstināts eh, balstoties uz depozītu eh, plūsmām. Un trešā fāze valdības padome uzskatīja, ka Kipras bankas, kuras saņem ELA, nevar tikt uzskatītas par maksāt spējīgām, tāpēc, ka nav Eiropas palīdzības programma Kiprai, tāpēc, ka nav rekapitalizācijas perspektīvas bez šādas programmas. Un tas, kā jau es to iepriekš paskaidroju, balstoties uz eh, noteikumiem, kas tika pieņemti 21. Eh, martā šogad, valdības padome nolēma un paziņoja, ka ELA eh, turpmāka sniegšana var tikt apsvērta tikai tad, ja programma darbotos. Un ja tā garantētu Kipras banku maksāt spēju. Kas īsti notika? Tas, ka tika piemērot pastāvošie nosacījumi ELA, kas ir nacionāls uzdevums, uh, Un loģika, kas tika piemērota, neatšķirās no citās valstīs izmantotās loģika, eh, tika eh, piemērota tādā pašā veidā eh, Grieķijas situācijā. Ir iespējams saņemt ELA tikai tad, ja jūs esat maksāt spējīga banka vai arī, ja ir skaidra perspektīva, ka banka var no jauna kļūt maksāt spējīga gadā ir rekapitalizēta eh, pielāgošanas programmas ietvaros, līdz ar to nav eh, īpašas attieksmes. Eh, viss bija tāpat kā Grieķijas situācijā, tāpat kā perspektīva, ka banka var tikt rekapitalizēta un Nacionālā centrālā banka var sniegt ēlā. E Tomēr, kā jau mēs par to runājām iepriekšējā jautājuma sakarā, uh, šīs sarunas bija pārāk e, ievilkušās. Un vienā brīdī nebija skaidrs, e, ka ir šāda skaidra perspektīva, lai izveidotu programmu un lai e, bankas atkal kļūtu maksāt spējīgas. Thank you. Um, we can... Paldies! Es uh, nesaņem atbildes. Šie jautājumi bija diezgan specifiski. Do, uh, have... Uh, mums ir uh, daudz jautājumu, tā tad mums vajadzēs jums atbildēt rakstiski. Uh, man ir jāturpina tagad nākamais runātājs, lūdzu. Bokrosa kungs. Komisāra kungs, es jums gribu uzdot grūtu jautājumu. Ar visu cieņu pret jums, kāpēc komisija ignorē eh, saistības starp valstīm un arī starp fiskālajiem un banku jautājumiem? Eh, kāpēc komisija atklāja šīs sakarības tikai tad, kad ir par vēlu? Eh, pagājušajā nedēļā, kad bija Eh, problēmas jau bija skaidrs, ka Kipras eh, bankas ir maksāt eh, nespējīgas, jo šīs naudas iesūknēja ārzemju naudu Grieķijas valsts parādos, un tā kā Kipras bankām nav stipra ārvalstu īpašnieku, tad bija skaidrs, ka būs eh, banku glābšana jāuzņemas Kipras valstī. Eh, treškārt bija arī acīm redzami, eh, ka Kipras banku sistēma pārsniedz nacionālo koproduktu septiņas reizes, un tāpēc Kipra viena pati nevarēja rekapitalizēt šīs bankas. Tas bija skaidrs pirms pieciem gadiem, ne pirms viena un ne pirms pusgada. Uh, tad kā tas tā varēja gadīties, ka šī valstu savstarpējā atkarība eh, nebija skaidra jums jau agrāk? Nu, vēl viena piezīme, jo man ir eh, nedaudz vairāk laika. Eh, Slovenija, kas ir nākamā, kur tojās banku krīze, ir Jau 22 gadus skaidrs, ka Slovenijā nekad nebija ne rekapitalizācijas, ne privatizācijas, iekšējā pārvaldība ir vāja, riska vadības bankās nav un ir ļoti e, milzīgs slikto kredītu daudzums - 25% no nacionālā koprodukta. Un jūs kā paplašanāšanās komisārs pieņēmāt viņus e, Eirozonā. E, pieņēmāt viņus eh, šajā eh, klubā, nu un tagad tajā klubā ir tādi biedri, kas eh, kompromitē visu klubu. Tātad, kāpēc jums nebija šīs sakarības skaidrs jau agrāk? Rēna kungs. Paldies par jautājumu. Nu, par uh, Sloveniju tas ir konkrēts jautājums, nu un arī uh, komentārs. Uh, Slovenijai tiešām ir ļoti liels uh, makroekonomiskā līdzsvara trūkums gan banku sektorā, gan arī valsts finansēs. Un mēs esam atklājuši šīs problēmas un uh, uzsvēruši tās savā ziņojumā. Mēs e, norādījām, ka ir būtisks līdzsvaru trūkums, un mēs e, ceram, e, ka būs pārliecinoša stabilitātes un reformas programma no Slovenijas, un mēs uh, vērtēsim šo programmu tuvākajās nedēļās un 29. maijā atgriezīsimies pie šī jautājuma. Tad mēs arī redzēsim, vai ir kaut kas tālāk vajadzīgs darīt atkarībā no tā, cik pārliecinošas ir reforma un stabilitātes programmas par ilgt nespējīgu eh, situāciju Kiprā. Es eh, piekrītu, ka ir eh, ļoti žēl, ka šī situācija turpinājās tik ilgu laiku, pirms tika atzīts, ka uh, Kipra uh, ir ilgt nespējīgā situācijā, ir makroekonomiskā līdzsvara trūkums vismaz banku sektorā. Eh, šeit eh, arī eh, jāatzīmē, ka banku uzraudzībā bija grūtības, jo mazai valstī ir grūti uzraudzīt lielu banku sektoru, kas strādā kā finansu pārvietošanas mehānisms. Šeit ir vajadzīga nopietna uzraudzība, lai novērstu risku uh, un eh, nu, tas netika darīts, un šis jautājums arī būs svarīgs eh, Eiropas finansu eh, sistēmas reformā. Lai izvairītos no šādu ilgt nespējīgu banku sektoru veidošanās, nākotnē mums noteikti ir vajadzīgs banku, vajadzīga banku savienība ar vienotu sanācijas mehānismu. Zaļie Filips Lamberts. Paldies. Asmusen kungs, es jums uzdošu jautājumu. Tā ir pirmā reize, kad es jums varu uzdot jautājumu. Tā tad jūs nākat no lielākās eh, kreditoru valsts, Nu, daudzi jūsu pilsoņi sauc sev par donoru valsti, nu, kaut gan kreditors un donors nav īsti tas pats. Par Kipras banku sektora lielumu. Vai jūs domājat, ka mazās valstīs ir jābūt mazām bankām un uh, lielās lielām bankām? Un kā tas saskan ar iekšējo tirgu? Bet es gribēju jautāt, ka nākamajos divos gados pēc jūsu prognozes Kīpras nacionālais eh, koprodukts samazināsies par 12,5%. Nu, tam ir grūti ticēt, jo arī Grieķijā bija līdzīgi, jo centrāla banka eh, uzskatīja, ka defaults nav iespējams, lai gan tas bija acīm redzams. Tātad jautājums ir, vai e, šī riska analīze atspoguļo realitāti, vai varbūt tā tomēr ir domāta kādiem citiem mērķiem. E, man liekas, ka mēs negribam e, teikt visu patiesību kreditoru valstīm, un tāpēc šī prognoze tiek samazināta. Bet, nu, tad, ja plāni nav skaidri, un nu, tos tāpat nāksies vēlāk pārskatīt. Un, nu, šī eh, atteikšanās pieņemt realitāti, kā tādu frāzi lieto Rēnkungs, vai tā nepadara visu situāciju dārgāk ne tikai pašai valstī, bet arī kreditoriem? Paldies, um, Lamberta kungs, ka jūs man uzdevāt uh, jautājumu. Tātad es jums, šī ir pirmā reize, kad es jums atbildu. Uh, nu, jā, man ir Vācijas pase, bet man ir Eiropas mandāts, un es pie tā arī turēšos. Par banku sektora lielumu. Es domāju, ka būtu pārāk vienkārši skatīties tikai uz bankas sektora eh, lielumu un iekšzemes koproduktu. Ja mēs vienkārši eh, lietojam tādu pieeju, tad var arī Kipru eh, salīdzināt ar citām valstīm, bet šāda pieeja ir pārāk vienkārša. Kas Kiprā atšķīrās? Ne tikai banku attiecība pret uh, iekšzemes koproduktu, bet arī aktīvu un pasīvu struktūru. Šeit ir jāskatās dziļāk banku sektorā un nav runa tikai par uh, lielumu vien. Es piekrītu, ka noliedzot reālo situāciju, Eh, programmas laikā vai pirms programmas eh, tiek palielinātas izmaksas visai eirozonai. Un kad eh, šodien Rēna kungam tika uzdots jautājums, kāpēc komisija nedarīja vairāk un kāpēc tik ilgi, mm, lai, kāpēc tik daudz laika pagāja. Jūs zināt, kas notika sarunās par šo divdaļu paketi Eh, bija priekšlikums eh, dot komisijai pilnvaras eh, aicināt valstī veikt pasākums, bet šāds noteikums netika pieņemts un komisijai šādu pilnvar, šādas pilnvaras netika dotas. Es gribētu, lai šādas pilnvaras būtu pieņemtas. Par attīstības eh, prognozēm Kiprā. Mēs gaidām, ka ekonomikas eh, aktivitāte eh, šajā gadā un nākamajā gadā samazināsies par 13% un pieprasījums samazināsies par apmēram 20% procentiem. Komisija un ECB kopā um, uzskata, ka ekonomika var sākt atveseļoties 2015. gadā, ja mazākais un izturīgākais banku uh, sektors varēs uh, sākt pieaugumu, bet ir skaidrs, ka gan īsā gan vidējā e, termiņa makro riski pastāv, un tos var novērst tikai ar e, programmas e, ieviešanu. Protams, ir vēl papildus nedrošība aprēķinos ekonomiskās attīstības aprēķinos, jo var gaidīt, ka Kipras ekonomikai būs jāmaina biznesa modelis, esošais bija dzīvot nespējīgs, un šo pārmaiņu pieprasa daudzas interešu grupas. Bet, ja biznesa modelis tiek mainīts, tas nozīmē, ka ir būtiskas struktūras izmaiņas, un tās ir ļoti grūti savienojamas ar esošo modeli. Tā tad ir struktūras izmaiņas, eh, kas padara situāciju vēl grūtāku. Jūs nevarat atjaunot ekonomiku divos gados, vajadzēs vairāk. Tātad nākamais jautājums eh, no GOE grupas. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε να συζητάμε τώρα για την Κύπρο, τέταρτη χώρα υποκαθεστώς. Paldies! Kolēģi, mēs runājam par Kipru, jau ceturtā valsts, kas saņem memorandu no trojkas, un mums ir divas trešdaļas no trojkas. Es nezinu, kur valsts būs nākošā. Eiropas palīdzības mehānisms no septembra darbojas ar diviem instrumentiem, kas var veicināt stabilitāti, kad valstis ir grūtībās. Un arī šis mehānisms var dot aizdevums bankām rekapitalizācijai. Lai gan rezultāti ekonomiskie rādītāji Kiprā nav slikti, pat salīdzinot ar Vāciju, tomēr jūs izvēlējāties Um, pieņemt memorandu. Mēs jau zinām, uh, kāda ir situācija citās valstīs, kur šī politika ir lietota. Tātad mans jautājums par šo finansu palīdzības lielumu. Sākotnēji mēs runājām par 17,5 miljardiem, tagad jau 23,5. Kāda tad ir faktiskā summa? Nu, mēs zinām, ka tiks atrasti 10 miljardi no stabilitātes mehānisma, bet no kurienes eh, nāks pārējie 13. Un pat ja Kipra var pieteikties uz eh, kompensāciju Grieķu akciju cenu krituma dēļ, tad pēc šiem aprēķiniem joprojām ir vajadzīgi 13 miljardi, un mums noteikti vajadzēs enerģijas sektorā kaut ko privatizēt Kīprā. Man ir jautājums, un es gribētu uz to skaidru atbildi. Vai jūs arī esat apsvēruši Kipras gaidāmos ienākumus no gāzes? Vai jūs eh, prasīsiet kopīgu šo resursu pārvaldīšanu Kipras eh, kredīta dēļ? Rēnkungs lūdzu. Paldies, eh, Čuntis kungs, par jautājumu. Vispirms jūs eh, minējāt eh, lēmumu par memorandu. Faktiski Kipras valdība lūdza šo memorandu un memorandu es dotu priekšroku tādai situācijai, ka Kīpra pati tiktu galā bez programmas, bet tas nebija iespējams eh, bez eh, postoša defaulta, kam būtu dramatiskas sekas uz Kīpras iedzīvotājiem. Eh, par finansēšanas vajadzībām un avotiem jūs uh, pareizi atzīmējat, ka ir bijuši dažādi eh, dati, ir eh, bijuši salīdzinājumi. Nu, pirmā programma. Es stāstu vienkāršoti. Tātad pirmais lēmums atšķīrās no otrā otrajā bija runāts par lielāku summu un arī par Kipras iekšējā, iekšējo resursu mobilizāciju. Tāpēc arī šie skaitļi īsti nesaskan. Un apmēram 7 miljārdi tiks atrasti uh, no iekšējiem resursiem bija grūtības, kur dabūt šos 7 miljārdus. Eirozonas eh, valstis noteica 10 miljārdus kā palīdzību, ko var saņemt no Eirozonas. Tādā veidā radās šie pirmie 17 miljārdi. Par privatizāciju eh, tiek gaidīta dažu valsts uzņēmumu privatizācija kā daļa no programmas finansējuma, un tas ir minēts memorandā. Ja jūs runājat par gāzi, šis jautājums programmā nav skatīts. Liels paldies, un tagad pārēsim pie ETP grupas. Liels paldies! Man ir radies iespējas, ka ne jau valstis un bankas ir atbildīgas par krīzi, bet gan trojka, kā es te dzirdu. Es gribēju uzsvērt, ka atbildību par nepareizu attīstību ekonomikas un banku nozarē nes valstis un Rēna kungs uh, konkrēti pateica, ka ir pagājuši pie, pagāja 15 mēneši pirms eh, Kipras valdība vispār bija gatava un eh, sāka rīkoties. Mēs varam runāt, ko mēs vēlamies, Elīze. Ne jau trojka ir problēma, tas ir risinājums. Tas nav ilgspējīgs risinājums, bet trojka padarīja kādu risinājumu vispār iespējamu. Un tas jau nenozīmē, ka viss, ko piedāvā trojka, ir eh, jāvērtē ārkārtīgi pozitīvi, pilnīgi pretēji. Es, es, es tā nedomāju. Bet es gribēju zināt, kā gan varēja nonākt līdz tam, ka pirmaja, pirmo sarunu rezultātā eh, tika piedāvāts um, ieturēt uh, zināmu summu no depozītiem, kas uh, pārsniec 20 tūkstoši eiro. Tā taču nav Eiropas solidaritāte. Un otrs jautājums Rāsmusēna kungam. Uh, Liberāļi tikko jautāja, kāpēc ECB pārāk ilgi nodrošināja lētu naudu Kipras bankām, un tādējādi tās eh, papildus varēja iegādāties par 5,5 miljardiem eiro riskantus grieķu aizņēmumus laikā, kad tām jau bija problēmas. Šo jautājumu vajadzētu atbildēt. Un eh, visbeidzot, uh, Kiprā bija banku sektors, kas uh, septiņas reizes pārsniedz IKP, īrijā tas bija 12, bet īrija ir uz pareizā ceļa. Uh, šī, šī daļa samazinās. Maltā uh, ir problēmas ar to Luksemburgā. Banku sektors ir 27 reizes lielāks par IKP. Varbūt jūs varat minēt kādus piemērus, kuras valstis ir visbīstamākās no tām, kur uh, banku nozara pārsniedz IKP. Man jādod būs vārds jums abiem diviem. Olī, varbūt uh, tu pirmais. Jo jautājums arī tev bija pirmais. Paldies, priekšsādātāji, mēģināšu izteikties kodolīgi. Es domāju, ka mm, pamatlieta šajā plašākajā ainā, kuru pieminēja Langena kungs, ir tas, ka uh, Ekonomiskā pārvaldība, kas līdz šim ir veikta kopā un kura tiek turpināta kopā, galveno uzmanību pievērš šāda veida ekonomikas nelīdzsvarotībai, kas ir krīzes uh, iemesls Kīperā. Uh, profilaksa vienmēr ir labāka nekā koriģējoši pasākumi. To mēs esam iemācījušies, un es uzskatu, ka pastiprināta ekonomiskā pārvaldība nākotnē palīdzēs Eirozonai izvairīties no uh, šāda veida milzīgām un neilgtspējīgām ekonomiskām nelīdzsvarotībām. Par lēmumu pieņemšanu eiro grupā. Šī nebija pirmā pakotne. Tā vēlāk otrajā sesijā tika papildināta un labota, un kā jau es dažādu iemeslu dēļ teicu, uh, Eh, eh, kā jau es teicu, bija ļoti grūti panākt vienošanos par Kipras programmu dažādu iemeslu dēļ. Notika vairākas sarunu kārtas ar Trojku un SVF, un Kipra turpināja konsultācijas ar dalību valstīm, eh, kuras, kā jūs zināt, ir Eiropas stabilitātes mehānisma un tās finansējuma turētājs. Un kurš ir atbildīgs par uh, palīdzības programmām. Šajā kontekstā es gribēju teikt, ka neizlēmība, kavēšanās un uh, spēcīgi finanšu ierobežojumi ierobežoja iespējamās uh, opcijas, uh, kas uh, bija pieejamas pēdējās sarunu kārtās, un dalību valstis apņēmās sniegt palīdzību, kas nepārsniedz 10 miljardus eiro. Uh, pieprasot Kiprai mobilizēt ievērojumus iekšējos resursus daļēji, izmantojot uh, pašu līdzekļus un nenodrošinātos depozītus. Varēja būt arī sliktāk, jo va Kiprā varēja tikt apdraudēti visi noguldījumi, ja nebūtu garantētā noguldījuma aizsardzības schēma un uh, tādā gadījumā situācija būtu sliktāka gan Kiprai, gan Eirozonai. Pēc eh, pirmā lēmuma Eirogrupa sati, rīkoja tikšanos eh, konferences eh, veidā pirms Kipras parlamenta balsojuma, un šajā kontekstā Trojka un dalībvalstis vienprātīgi paskaidroja, ka alternatīvs risinājums, kas neskartu depozītus, kura summa nepārsniec 100 tūkstošus eiro, būtu labāks. Kipras iestādes negribēja klausīt šim padomam. Pēc tam ātri tika veiktas tika veikti koriģējoši pasākumi Eirogrupā un Kipras uh, iestādēs, nodrošinot, ka šāda nodeva netiks iekasēta un ka aizsargātie depo depozīti joprojām būs pasargāti. Jums uzdeva ECB e pārstāvim jautājums par uh, ELA ilgumu un par Luksemburgas likviditāti. Paldies, Langena kungs, par jūsu jautājumiem. Atbildot uz pirmo daļu par ELA piešķiršanu Kipras centrālajai bankai un it īpaši laikī bankai, kā arī atbildot uz jautājumu, vai bankas jau būdamas uz sēkļa vēl iepirka Grieķijas obligācijas. Jāteic, ka es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, tīpaši uz otro jautājumu, jo mēs vēl neesam banku uzraudzības uh, iestāde. Man nav detalizētas informācijas par to. Mēs uh, zināms lietas redzam ECB valdē Mēs redzam, ka bankām nebija pietiekama kapitāla, tās bija izslēgtas no normāla naudas apredzes tirgu, un uh, likviditāte tika panākta izmantojot ELA. Šis ir uh, Nacionālo centrālo banku uzdevums, un ECP var uh, ar divu trešdaļu balsu uh, vairākumu uh, lemt par to, ka ELA nesaskan ar monetārās politikas mērķiem. Tomēr uzraidzība ir Kipras centrālās bankas rokās. Atbildot uz jūsu plašāko jautājumu par to, kas banku sektoru padara neaizsargātu. Nesmējieties, es uh, mēģināšu <laughs> paskaidrot, bet tas ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem. Nevienmēr tas ir banku uh, sektora samērs attiecībā pret IKP. Tas ir, pār, tā ir pārāk vienkāršota pieeja. Piemēram, ir labi zināms, ka banku nozare Slovāni, Slovenijā saskars ar zināmām grūtībām, un droši vien tai ir nepieciešams papildus kapitāls tomēr. Kopējais, kopējā banku nozara Slovenijā uh, sasniedz tikai 150% no IKP. Un uh, izmērs viens, jūs pat uh, pareizi minējāt uh, Maltas, īrijas uh, un Luksemburgas banku nozaru apjomu iepratī IKP. Tomēr es uh, gribēju uzsvērt, ka neviens, uh, ba neviena banku nozara Eiropā nav salīdzināma ar Kipru. Uh, Malta, Īrija, Luksemburga nav salīdzināmas ar Kipru. Jo ir eh, dziļāk jāraugās uz aktīvu struktūru un uh, banku noza eh, nozares, banku sektora saistībām. Un es varu jums nedaudz paskaidrot, tā, kā, no kā ir atkarīga ievainojamība. Banku nozare ir sektors, kas piesaista lielu apjomu ārvalstu noguldījumu. Tas var būt ievainojamības aspekts, bet uh, tam nav tā jābūt obligāti. Jautājums, kādā valūtā jūs piesaistāt noguldījumus un kādā valūtā jūs izsniedzat aizdevums? Kāda ir valūtas maiņas riski? Ir jāraugās, cik ātri banku bilances pieaug. Ir jāraugās arī uz situāciju, vai risks pastāv iekšzemes banku sektorā, vai arī eh, tas ir labākā situācijā, kā Maltā, kur vairums eh, banku piedara lielām mātes bankām ārvalstīs. Tas a, eh, samazina šo banku filiāļu risku Maltā, tāpēc ir jāraugās uz aktīvu un saistību struktūru, ne tikai uz a, eh, banku sektora izmēru. Kā redzams, mums ir uh, lielas grūtības ar atvēlēto laiku. Ja mēs uh, pasteigsimies, tad varbūt uh, pagosim izsmelt runātāju sarakstu. Tagad došu vārdu Gunāram Hokmāram no ETP. Viņš ir pazudis. Varbūt tā Krācis kundze. Vai arī nāk Hokman, Hokmārkungs. Thank you very much. Uh, I... Liels paldies! es esmu šeit, atvainojiet, man bija dažas citas darīšanas. Vispirms es gribēju uh, uzdo, izmantot iespēju, ņemot vērā jautājumu, par kur mēs runājam, un informēt komiteju, ka šorīt mēs panācām vienošanos ar ēnu referentiem pār sanācijas un likvidācijas mehānismu ziņojumu, par kuru tiks balsots 20. maijā. Uh, un es eh, gribēju ārpus atrālātā runas laika pateikties ēnu referentiem, jo viņi ir paveikuši izcilu darbu. Bet eh, runājot par šī rīta tēmu priekšsādātāju, es gribēju uzdot divus jautājumus mūsu viesiem. Pirmais. Kādas eh, mācības stundas mēs esam guvuši no tā, kas notika Kiprā? Yeah. Vispirms, kā mēs apspriežam eh, to, ka tiek atlikta eh, stabilitātes eh, pakta prasību ievērošana. Pašlaik tiek daudz runāts par taupību un to, ka mums ir jāatliek uh, atbilstības panākšana stabilitātes prakta, pakta prasībām. Vai tas uh, notiks tad, kad uh, mums pienāks īstais laiks, vai tad, kad būs uh, aktīvi jārīkojas? Mēs redzam, ka Kīpras gadījumā nekāda rīcība nesakoja. Uh, Un, uh, ja jūs uh, neievērojat noteikumus, tad rezultāti ir traģiski un tā, tam, tiem ir uh, smagas sekas konkrētajai valstī. Tāpēc es gribēju jums abiem jautāt, kādas mācības mēs varam gūt no šī gadījuma, e, ko komisija domā par to, ka valstis e, neievēro stabilitātes un izaugsmes pakta prasības, un uh, kāpēc komisija atliek uh, termiņu uh, valstu iekļaušanās laikam prasībās. Kāda ir iemesla šādai atlikšanai? Olī, lūdzu. Paldies. Vispirms es gribēju apsveikt jūs un ēnu referentus, kā arī visu komiteju par eh, darbu un eh, jūsu sarunās panākto rezultātu, jo sanācijas un likvidēšanas eh, direktīva tiešām ir izšķiroša, lai varētu izveidot banku savienību, par kur mēs tagad runājam, un kas attiecas uz jautājumu par to, kādas mācības attiecībā uz uh, nodokļu politiku mēs esam guvuši. Es piekrītu, ka tam, ka kaut arī mēs liekam akcentu uz uh, valsts eh, finanšu ilgtspēju vidējā termiņā un nevis uh, nomināliem mērķiem. Uh, ir svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu, ka pat tad, ja pielāgošanās a, termiņš ir garāks, tas a, tiešām ir stabils un uzticams. Un tas bija iespējams divu vai trīs iemeslu dēļ. Eiropā Eiropas uh, Savienības dalību valstu fiskālajai politikai ir diezgan liela uzticība. Otrkārt, uh, Eiropas centrālā banka veica izšķirīgus uh, soļus, lai stabilizētu tirgus, un treškārt, pastiprināta ekonomiskā pārvaldība mums sniedza noturīgu vidēja termiņa ietvaru, uh, fiskālajai politikai un struktūrālām reformām. Es uzskatu, ka pastiprināta ekonomiskā pārvaldība un instrumentu komplekts mums nodrošina pietiekamus uh, līdzekļus, lai panāktu to, ka dalībvalstis ievēro savas saistības, un mēs uh, šī mēneša beigās nāksim klajā ar pārskatu uh, par, ar valstīm specifiskām rekomendācijām, veicamajām struktūrālajām reformām un tam līdzīgi. Liels paldies jums! Eh, es eh, ceru, ka mums būs laiks eh, turpināt šo svarīgo diskusiju. Bet, komisāra kungs, Vai jūs esat pārliecināts, ka tās dalībvalstis, kas atliek iekļaušanos uh, kritēriju ievērošanai, eh, jā, lai atliek šo termiņu, lai iekļautos kritērijos, ir veikuši citas eh, reformas. Nu, protams, eh, kas attiecas uz dažām dalību valstīm, tās ievēro, bet tām dalību valstīm, kurām uh, kuras mēs aicināsim koriģēt pārmērīgus budžeta deficītus. Mēs aicinām, lai tās izmantotu šo laiku, veicot struktūrālas reformas, lai veicinātu nodarbinātību un izaugsmi. Daudzās valstīs ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās, lai valstis veiktu drosmīgus un svarīgus soļus, lai radītu potenciālu izaugsmai un nodarbinātības uh, veicināšanai, kas Eiropā šobrīd ir tik svarīgi. Tāpēc uh, ir jāraugās gan uz struktūrālām reformām, gan uz fiskālo politiku vienā un tajā pašā kontekstā. Nu, piemēram, runājot par Franciju. Varbūt ir pat vēl svarīgāk, vai vismaz tikpat svarīgi lai Francija sāktu struktūrālas ekonomiskas reformas, kas varētu veicināt ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Jā, bet jūs tikai to sagaidāt, ja? Piedodiet, jums bija piecas minūtes, tagad ir pagājuši septiņas, un ECB vēl nav atbildējuši. Es, ja jūs uzdodat sarežģītus jautājumus, atbildes prasa ilgāku laiku, un mēs nevaram ievērot piecas minūtes. Bet tagad došu laiku atbildēt ECB uz jūsu jautājumu. Labi, pērvanš, tad izmantosim šo uh, laiku reglamentam jautājumam. Es gribēju atbildēt, es gribēju sacīt, ka šis, šī sanāksme ir par trojku, un cik man zināms, uh, Franc, Francija un uh, stabilitātes un izaugsmes uh, pakts uh, ne, nesaistās ar trojku. Komisāra Rēna, kāpēc jūs vispār pieļaujat šādas jautājumas? Es eh, ilgu laiku esmu mēģinājis, ir, ir, ir, mēģināt panākt disciplīnas ievērošanu. Tagad dod vārdu ECBM. Es atvainojos, bet mēs runājam par krīzi kopumā. Un uh, mēs uzdevām iemeslu par uh, krīzes uh, cēloņiem. Okay, with the permission of the chair, will... Ar priekšsēdājas um, atļaujas īstenīšos atbildēt uz jūsu jautājumu, Hokmārka kungs. Mūsuprāt, un tas ir eh, saistīts ar programmu uh, valstīm un arī ar neprogrammu valstīm. Un, un es vēlētos eh, teikt, eh, ka debatas par tapības pasākumiem uh, tad, bija pilnīgi nepreizes eh, debats, tāpēc, ka tās eh, eh, tātad, pieņēma, ka ir kāds, kurš ir pret izaugsmi. Nē, jautājums ir par to, kā mēs varam radīt ilgspējīgu izaugsmi sabiedrībā, kur ātri noveco. Un mūsuprāt, ir nepieciešama fiskālā politika, kas būtu saskaņā ar stabilitātes vajadzībām, kādas ir vienotājai valūtājai Un e, tas nav e, mainījies ar notikumiem e, Kiprā vai kādās citās valstīs. Tas ir vēl vairāk pastiprinājies. Jo no vienas puses mēs vēlamies, lai būtu ilgspējīgāka izaugsme, tomēr ir taisnība arī tas, ka fiskālai konsolidācijai ir jāturpinās, ņemot vērā to, cik augsti ir parādu līmeņi vairākās Eiropas Savienības valstīs. Uh, Ir e, tikai e, dažas valsts, kurās parāda līmenis ir e, zem 16% - Slovenija, Slovākija, Luksemburga, Somija un Igaunija. Tur nav Francija, Vācija, tur nav uh, daudz citas valstis. Un tas arī nozīmē, ka mums ir jāievaro stingra, veselīga uh, fiskālā uh, politika. Mm un uh, jāievēro uh, noteikumi, kurus nosaka uh, tirgi vairākās valstīs. Ir sarežģītais uzdevums izmantot pastāvošā stabilitātes pakta elastīgumu, vienlaicīgi arī nezaudējot perspektīvu, ka mums ir skaidrs mērķis panākt mm, parāda līmeni 16% un to pastiprina uh, Um, arī nesen pieņemtie tiesību akti šeit parlamentā. Thank you. We can now go on to uh, Antolin. Uh, tagad uh, uzklausīsim nākamo runātāju. Uh, Presēdo kungu. Man ir eh, jautājums eh, par nākotnes izredzējumu. Es vēlos eh, runāt par ilgspēju, kāda ir palīdzības programmā un apstākļiem, kas to padara par veiksmu stāstu. Startautiskais valūtas fonds ir teicis, ka lielākais apdraudējums finanšu stabilitātei Eiropas Savienībā ir ekonomiskā situācijas pasliktināšanās kopš krīzes sākuma. ASV ir uh, izveidots vairākas, uh, vairāk um, darba vietu. Viņiem ir arī samazinājies eh, privātais eh, parāds eh, valstī, un mēs nesam sasnieguši šādu mērķi, tāpēc mans jautājums būtu šāds. Vai jūs pieņemsiet makroekonomisko politiku tādā veidā, lai tā kļūtu veiksmīga, jo ir nepieciešams, lai uzņēmēji un kredīti atvesaļotos Eiropas centrālajai bankai, līdz ar to ir ievērojama atbildība, tad, lai uzņēmumi varētu saņemt kredītus. Uh, Un kaut kas ir eh, jādara, lai uh, valstis, uh, uz kurām attiecās finanšu palīdzības uh, programmas, tik tiešām uh, varētu iegūt finansējumu saviem MVU. Neviens uh, nav runājis uh, par uh, kaitējumu, uh, kādas, uh, kāds ir nodarīts uh, ģimenēm, kurām uh, ir bijuši nelieli uh, ietaupījumi. Viņi ir uh, novesti uh, līdz uh, bankrotām uh, taupības pasākuma rezultātā. Uh, Eh, vai finanšu palīdzībai eh, nevajadzētu eh, arī palīdzēt ģimenēm, jo sevišķi vismazāk aizsargātajām ģimenēm. Paldies par jūsu jautājumiem. Tātad saistībā ar to, kas eh, mums būtu jādarāms nākotnē un par situāciju Kipnā, Kiprā, eh, manuprāt, jūs pieskārties ļoti svarīgam jautājumam attiecībā uz tad pārāk stingrajiem eh, kredītu nosacījumiem daudzās Dienvidē Eiropas valstīs. Jo ekonomikas vēsture, manuprāt, neatz, nepazīst tādu situāciju, kad uh, ekonomiskā izaugsme būtu iespējama bez uh, kredītu uh, izaugsmes, un mēs zinām, ka mēs ciešam no nopietnas finanšu fragmentācijas Eiropā. Mums ir līdzīgi uzņēmēji, uzņēmumi vai maisāniecības, kuri var iegūt kredītus tikai par ļoti augstām procentu likmēm Eh, tad Eiropas dienvidos, savukārt Eiropas vidienē situācija ir labāka, un, manuprāt, ir tiešām svarīgi, lai Eiropas eh, institūcijas eh, savu mandātu ietvaros strādātu, lai pārvarētu pašreizējo tā saucamo likviditātes uh, slāzdu, kāds pastāv Dienvidu Eiropā. Jūs arī atsaucāties uz Eiropas Savienību un valstīm, un jūs tā salīdzinājāt. Uh, Es domāju, ka ir divas atšķirības attiecībā uz uh, krīzes pārvaldību un uh, ekonomisko atvesaļošanos. ASV uh, eh, finanšu krīze 2007. gadā sākās, 8. gadā padziļinājās, savukārt Eiropas Savienībā šie pēcsitieni turpinājās 9. gadā. Savukārt, eh, desmitajā gadā paziņājās eh, parādu krīze, un otrā atšķirība ir tāda, ka ASV, un tas ir jāatzīst, eh, ka viņi ļoti ātri pabeidz finanšu atvesaļošanos, un tas tiek darīts efektīvā veidā. Pēc uh, Lehman Brothers uh, šoka uh, un šī finanšu atvesaļošanās uh, tika panākta 2008. un 2009. gadā un tas arī eh, sagatavoja labākus apstākļus eh, ekonomiskai eh, atvesaļošanās procesam. Un Eiropa var mācīties to, ka mums ir jābeidz pēc iespējas ātrāk šī finanšu atvesaļošanās un ir jāgarantē banku sistēmas rekapitalizācija kā arī ir jāizveido Banka Savienība un jāatrisina šis te likviditātes slasts, kāds šodien pastāv Dienvidu Eiropā. Paldies, eh, komisārkungs. Asmusēnkungs, eh, varbūt jūs varat pēc iespējas īsāk atbildēt uz dotajiem jautājumiem. Centīšos tātad divi aspekti. Pirmais. Kā eh, mēs varam atjaunot aizdošanu? Es domāju, ka. Tātad jūs salīdzinājāt Eiropas situāciju ar ASV. Situācija ASV bija daudz ātrāka. Tādā ziņā, ka tika iztīrīts banku bilants Un e, ceļš uz e, banku rekapitalizāciju bija ātrāks un, zināmā, e, zināmā veidā, Eiropa šajā ziņā atpaliek. Un pirms mēs neesam pilnībā atjaunojuši uzticamību banku bilancēm, atja, aizdošana neatgriezīsies pie tādiem līmeņiem, kādus mēs vēlētos. Un tāpēc tiesību aktu veidošanā Eh, vienotajam pārvaldības mehānismam ir eh, prasība eh, pēc šī te pārvaldības mehānisma, manuprāt, tā ir laba iespēja, ka mēs varētu pātrināt mūsu darbu, lai mēs varētu iztīrīt banku bilances Eiropā. Un attiecībā uz kredītu sniegšanu MVU, uz kuru jūs atsaucāties, Eh, tā, protams, ir problēma eiro eh, zonā, un mēs esam pētījuši ECB, eh, e ko mēs varam darīt mūsu mandāta ietvaros, lai varētu palīdzēt. Un tas jau sevišķi saistās ar likviditātes sniegšanu bankām. Es domāju, ka mēs esam tiešām daudz paveikuši šajā sakarā. Un liekas, ka likviditāte neatur bankas no aizdošanas. To dara vai nu kapitāla trūkums, vai arī uh, palielināti riski, kas to neļauj darīt. Tātad šie divi elementi - kapitāla trūkums un riski. To var Uh, risināt arī uh, mūsu mandāta ietveros, darīsim, kas ir uh, mūsu spēkos, jo jūs arī uzdevāt ļoti fundamentālu jautājumu par vairākām valstīm, kuras ir Eirozonas, Eirozonā. Asmusen Radikāts eh, kundze tagad eh, tautas partijas vārdā lūdzu. Eh, paldies, es vēlētos runāt ar abām institūcijām. Un mans jautājums ir saistīts ar to, par ko mēs nu pat kā runājām, par likviditāti un banku spēju palīdzēt reālajām ekonomikām. šobrīd uh, ekonomiskā krīze ietekmē bankas. Un uh, bieži vien ir trūkusi uh, plašāka perspektīva, kā piemēram Kipras gadījumā, jo mēs neņēmām vērā uh, to, uh, ka uh, pastāvēja problēmas. Un es vēlos uh, konkrēti atgriezties uh, pie uh, situācijas uh, ar bankām un ar saistību uh, ar to pienākumiem. Uh, nesen Eh, bija Bāzēla 3 eh, eh, ietvaros pētījums, ka 3,3 miljārdi jaunu kapitālu būtu nepieciešams, lai kompensētu problēmas, kuras izraisīja glābšanas plāni. Es nezinu, vai jūsu rīcībā ir šādi dati, es nezinu, ko jūs par tiem domājat, par šiem skaitļiem, tomēr es vēlētos uzklausīt jūsu viedokli. Un otrkārt. Uh, Vai jūs eh, domājat, eh, ka eh, bankas var arī atbilst šiem bāzēls trīs kritērijiem? Vai jums nav bail no eskalācijas, kas varētu attiekties uz bankām un tam varētu būt iespējams sekas uz pašu resursu direktīvu? Tāpēc, ka bankas nevar atbilst tirgus prasībām. Es domāju, ka šis jautājums lielā mērā ir saistīts eh, ar eh, Rasmusēna kunga eh, darbību. Viņš arī varēs uz to labāk atbildēt. Tomēr es vēlētos atsaukties uz jūsu jautājumu par to, ka ir vajadzība garantēt likviditāte reālajai ekonomikai un ka ir jāizmanto iespēja pasītrot to, cik svarīgi ir restruktūrēt un rekapitalizēt bankas Grieķijas programmā, jo tas ir ļoti svarīgi mēs varētu panākt, ka kredītu plūsma atjaunojas eh, un eh, ka eh, ir mm, iespējama aizdošana, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu. Un šajā ziņā ir ļoti cieši saistība ar Kipru, tāpēc, ka, ka kā jūs to zināt, tad Kipras banku Grieķijas filiālis tika glābtas trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādā veidā varēja uh, saraut šo te uh, problēmu rašanās e, kanālu starp Kipru un Grieķiju, un otrkārt, ņemot vērā to, kāda ir vispārējā situācija Kiprā, pastāvēja bažas, ka grie, Grieķu noguldītāji varētu pārnest savu naudu kādā citā bankā, un tāpēc Kipras bankas pārdeva savas filiāles Un tas bija eh, lētāk nekā eh, paturēt eh, tās un skatīties, kā tās vienkārši bankrotē. Un trešais iemesls bija tāds, ka šādas dziļas problēmas Grieķijas filiālēs varēja apšaubīt atjaunoto uzticamību Grieķijas banku sektoram, kurš šobrīd atgūst noguldījums pēc divu gadu lejupslīdes, kas ir ļoti nepieciešama banku sistēmas veiksmīgai funkcionēšanai. Un Trojka uh, mudināja uh, Grieķiju un Kipru runāt uh, par šo filiāļu pārdošanu, un uh, sarunu puses uh, uzsāka divpusējās sarunas. Un uh, tika parakstīts uh, pār, tad pārdošanas uh, līgums marta beigās. Paldies, komisār kungs, uh, un tagad Asmusen kungam tiek dots vārds. Paldies! Kolēģis Kundze, attiecībā uz jūsu pirmo jautājumu. Tad tiešām neesmu eh, droša, eh, uz kuru pētījumu jūs atsaucaties par šiem 3,3 eh, miljārdiem eiro. Varbūt mēs varētu to arī precizēt, un pēc tam mēs varētu um, vest tālāk šo sarunu divsajā veidā un vispārīgākā veidā par Vāzel 3 Mēs esam lielā mērā pārliecināti, ka uh, Bāzela 3 ir finanšu sektora atjaunošanas pamatā, un tas ir saistīts ar banku uh, bilanšu veselīgumu. Līdz ar to ir skaidra nepieciešamība panākt uh, labāku un kvalitatīvāku kapitālu bankās. Jā, esmu pareizi sapratis, jūsu jautājums bija par uh, to, vai bankām netiek prasīts pārāk daudz. Es domāju, ka eh, to var parādīt ar datiem, ka kopš 2008. gada beigās un kopš pagājušā gada beigām kopumā vidēji eh, kapitāls, eh, kurš tiek mērīts pēc TO1 Eiropas bankās, ir ļoti lielā mērā pieaudzis. Tomēr, ko mēs varam redzēt tajā pašā laikā, tātad to, ka Eh, kapitāla eh, aizsargu joslas ir ļoti nelīdzsvaroti eh, sadalīts Eiropas banku vidū, un tas liek uzdot jautājums investoriem, un tas var arī um, kavēt uh, aizdošanas atjaunošanas tempus. Un līdz ar to uh, mums ir visi ļoti uzmanīgi jābalansē, un augstākas uh, vajadzības pēc kapitāla, tam ir nepieciešama finanšu stabilitāte, un tajā pašā laikā uh, Eh, bankas arī eh, var eh, darīt to, kas ir viņu galvenais darbs - sniegt kredītus ekonomikai. Līdz ar to tas ir sarežģīts uzdevums. Tomēr Bāzēl 3, jo sevišķi pēdējie grozījumi, kā, ar kādiem esmu iepazinies saistībā ar kapitāla prasībām MVU finansējumam, es domāju, ka ar to būs iespējams panākt šo te līdzsvaru un uz pārējiem jūs jautājumus atbildēšu rakstiski. Paldies, Asmusēna kungs, mums ir divi jautājumi, Saimona kungs, un jautājums no manas puses. Uh, mēs varētu uzdot jautājumus uh, vienlaicīgi, un pēc tam jūs abi atbildēsiet. Lūdzu, Saimāk, kungs, jūs nedos vārds. Paldies priekšsādātāji, godājumo komisārēm, komisāras uh, Asmusen kungs. Es uh, esmu ļoti pateicīgs, ka jūs aprakstat Banku Savienību kā tuvākās nākotnes elementu. Tomēr, kas man nedaudz mulsināja Asmusen kunga teiktajā, es biju referents par garantētajiem depozītiem Un uh, jūs teicāt, ka svarīga ir arī sanācijas un likvidācijas tiesība akti. Bet uh, es negribu šeit uh, uzsākt diskusiju par uh, Eiropas uh, noguldījumu apdrošinājumu schēmu, jo Eiropas komisija nav vēl izplatījusi savu priekšlikumu par to. Un nav nekas uh, zināms arī par laikiem. Uh, starp Eiropas komisiju un uh, Eiropas parlamentu šeit uh, nav nekāda liela domstarpība. Mēs, uh, es, mums ir pilnīgi vienāda nostāja. Parlaments nesen uh, grozīja komisijas priekšlikumu uh, un nobalsoja par to ar 88% vairākumu, bet padomu to bloķēja. Tāpēc rodas jautājums, uh, cik stabilam būtu jābūt šādam noguldījumu garantiju fondam. Uh, cik ātri to var izveidot. Es domāju, ja Trojka šeit skaidro savas perspektīvas par Banku Savienības nākotni, tad mums uh, ir jābūt ļoti skaidriem tiesību aktiem par līdzekļiem, kas ir paredzēti dalību valstīs uh, noguldījumu apdrošināšanai un uh, kā tas no, viss notiks. Paldies! Un mans jautājums eh, ir adresēts eh, Asmusēna kungam. Es jums eh, varu piekrīst tādā ziņā, ka ir nepieciešams vienots pāraugs un ir nepieciešams arī sanācijas mehānisms. Un mums ir nepieciešams arī strādāt saistībā ar fiskālo konsultāciju un reformām. Tomēr attiecībā uz to, Tātad, kamēr finanšu tirgi būs eh, fragmentēti, tam nebūs nekādas eh, ietekmes, eh, lai ģimenes un MBU varētu saņemt kredītus. Jūs runājāt par pārliecību, uzticamību, Asmusen kungs, un es jums piekrītu, tomēr mums arī jāapzinās, ka tas, kas notika Kiprā, ir kaitējis uzticamībai. Un tas padara atvesaļošanos vēl sarežģītāku, jo sevišķi attiecībā uz reālo ekonomiku. Eh, krītošās eh, procentu likmes, protams, ir labas ziņas. Tomēr ir zināmas šābas eh, par to, kāda tam būs ietekme uz reālo ekonomiku, tāpēc, ka um, tirgi ir fragmentēti, kā jūs teicu. Un es domāju, ka tas, kas ir noticis Kiprā, padara tirgus, tir, tirgus aizvien fragmentētākus. Vai Eiropas centrālajai bankai ir uh, kādi konkrēti plāni. Uh, pārveidot šo efektu, lai MVU atkal varētu saņemt kredītus. Un tā kā jūs esat šeit, vēlos arī, lai jūs komentētu par šodienas vācis, vācu preses ziņām kur ir ziņas par Dienvidēros problēmām. Un tad eh, no sākuma vārds eh, Rēnkungam, pēc tam Asmusenkungam. Es eh, domāju, tad, ka lielā mērā jūs jautājumi bija saistīti ar ECB, tomēr es arī centīšos tiem atbildēt attiecībā uz komentāru, kuru paudis Aimēn kungs. Uh, Varu jums eh, ļoti lēmērā piekrist, eh, ka mums ir jāvērtās uz priekšu ar eh, visu šo ideju par banku savienību un ka tas ir jāpaveic, un es domāju, ka mēs lielā mērā skatāmies vienā virzienā, gan komisija, gan parlaments, un mans kolēģis un draugs Barņēkungs strādā pie vienotā glābšanas mehānisma, un mēs E, iepazīstināsim e, ar e, likumdošanas priekšlikumu pirms vasaras atvaļinājumu. Vēlāk, pēc pamatīgiem sagatavošanās darbiem, mēs nāksim klajā ar priekšlikumu vienotām, vienotā depozītu garantiju schēmai. Tas vairāk attiecās uz nākotni, varbūt ne uz tuvāko nākotni. Un ļoti svarīga daļa no Banku Savienības izveidošanas Mēs varam no ASV mācīties, eh, ka 1934. Eh, gada um, likumdošana ir bijusi ārkārtīgi svarīga, noguldījumu garātajām tā ir bijusi uh, ļoti svarīga, lai saldītu banku krīzi. Mums arī ir nepieciešama centrālā banka, uh, kura uh, ir kā pēdējais glā, glābiņš, ar kuras palīdzību var izlaities no finanšu krīzes. Attiecībā uz to, ko teica priekšētājs Es eh, domāju, ka mm, tas drīzāk attiecās uz Asmas un eh, kunga kompetenci. Es tikai vēlējos eh, teikt, ka tā ir arī pēdējais komentārs no manas puses, ka tas tiešām ir ļoti svarīgi, lai būtu šādas atklātas un pamatīgas viedokļu apmaiņas. Esmu gatavs tās turpināt. Mums eh, kopā ir jāpēta mācības, eh, kādas ir eh, devusi nesenā pieredze, un pēc tam ir arī jānonāk pie attiecīgiem secinājumiem, sevišķi to, kā mēs varam uzlabot ekonomisko pārvaldību Eirozonā. Paldies! Paldies, komisārkungs. Asmusenkungs, jums tiek dots vārds, lūdzu. Paldies! No sākuma jautājums, kuru Simānkungs uzdeva. Apzinos, ka risinās debats par komisijas priekšlikumu, kas eh, šobrīd atrodas uz darba galda nu jau labu laiku. Esmu piedalījies vairākās eh, debatēs eh, padomē, un mēs esam bijuši ārkārtīgi atbalstoši no mūsu puses. Šis elements saistībā ar noguldījumu garantiju schēmu tiks beigts ļoti drīz, un pēc tam turpināsies nākotnes plāni ilgtermiņā, kādā tiks izveidota šī um, um, noguldījuma garantijas schēma. Un mēs arī vēlamies panākt, eh, lai darbotos visi šie bankas savienības elementi. Un ir skaidrs, ka depozītu garantijas schēma ir uh, elements, eh, kuram ir visgarākā perspektīva, un par to nevajadzētu aizmirst, uh, skatoties uz uh, kopējo uh, bildi. Un jautājumu kāds uzdeva uh, priekšsēdētājs. Tā ir, eh, ka eh, finanšu tirgi joprojām ir fragmentēti Eirozonā. Un, eh, protams, ka tas uh, ietekmē mūsu monetārās politikas uh, darbību. Tomēr arī mēs varam redzēt to, ka kopš pagājušā gada vasaras šī fragmentācija ir nedaudz samazinājusies, tā joprojām pastāv un eh, tā joprojām rada bažas. Tomēr vairākas eh, darbības, kas ir eh, veiktas dalībvalstīs, ko ir veikusi ECB un Eiropas institūcijas, tas ir padarījušas iespējamu to, ka šāda fragmentācija nedaudz samazinās, un to var izmērīt, ja, piemēram, dažās valstīs, eh, kurās ir eh, šie te divi, eh, divu mērķu bilances, kas paši par sevi nav problēma, tomēr tās liecina par fragmentāciju, kāda pastāv finanšu tirgos, jo sevišķi par to, ka nedarbojās starpbanku tirgi daļā no eirozonas. Un ja mēs skatāmies uz šiem targetu bilancēm, uh, ir bijis samazinājums par 20%, kurš pagājušā gada augustā līdz ar to mēs joprojām esam tālu no normālas situācijas. E, tomēr ir zināmi uzlabojumi manāmi. Ir lietas, kuras mēs varam izdarīt, e, lai ja tiktu galā ar fragmentāciju, tomēr lielākoties e, to var darīt valdības. Un tad, tad e, mēs nonākam atkal pie šī jautājuma, kā var atjaunot uzticamību investoriem un patērētājiem banku bilancēm. Eh, tomēr ļoti daudz eh, tā saucamo nestandārtā pasākumu, kādus ECB ir izmantojis pēdējo gadu laikā. Piemēram, OMT vissvarīgākais instruments, kādam mēs esam izmantojuši, ir nestandārta pas pasākumi. Uh, Un eh, te ir saistīti ar eh, to, kā var sasniegt eh, tās teritorijas, kur monetārais mehānisms ir bojāts dēļ fragmentācijas. Ir jāizveido jaunu instrumentu kopums. Daži no tiem dažās Eiropas Savienībās daļās tiek apstrīdēti, tomēr, manuprāt, tie ir pareizi. Vajadzētu izveidot tādu monetāro politiku, kura sasniedz mājasāniecības un uzņēmumus šajā fragmentētajā situācijā. Un mēs eh, pētīsim šo situāciju. Jūs atsaucāties uz uh, rakstu vācu presē. Domāju, ka tas bija žurnāls Divelt, avīz Divelt. Tā ir daļa no mūsu darba, kur mēs veicam, lai. Uh, lai mēs uh, varētu uz visām tām eh, skatīties ar atvērtu, eh, atvērtām acīm un uzmanīgi, ko mēs varam darīt mūsu mandāta ietveros, eh, lai atbalstītu MVU kredītus, lai šis tirgus Eiropā tiktu atdzīvināts. Protams, ir jāveic arī ļoti stingra pāraudzība, un tas ir ļoti svarīgi saistībā ar riska ekvivalenci. Tomēr tā ir daļa no debatēm par MVU aizdošanu. Paldies! komisāram Rēnam un Asmusēna kungiem. Esam nonākuši līdz debašu beigām. Lielas eh, paldies eh, par pacietību. Eh, paldies arī tulkiem saka priekšsēdētājs. Nākamā sanāksme notiks maijā Strasbūrā. Paldies! Šie ir komitejas sanāksmes beigas.